Well, this is now four minutes late. Mēs esam iekavējuši četras minūtes. Man ir prieks, ka jau esam trīs kolēģi zālē. Un uh, pastāstīšu par koordinātoru sanāksmi, kas notika pirms brīža par Marta darba kārtību. Lūguma rakstu par Bulgāru skolām ārzemēs un visi šie te seši lūguma raksti par uh, ģeotermālo enerģiju, tas tiks pievienots. Uh, par uh, Andalūzijas medicīnas produktu izsolēm, par uh, bērnu diskrimināciju eh, valodas dēļ skolās, un tas viss tiks pievienots aprīļa darba kārtībai. Par ziņojumiem un atzinumiem koordinatori izlēma, ka iegadējais ombudu ziņojums tiks sagatavots FDD grupā. Lēmums par uh, pētī ziņojumu, par ombudu īpašo ziņojumu, uh, par caurskatāmību padome un, un mūsu pašu pētī uh, um, ziņojumu. Tas tiks atlikts līdz mārtam, un koordinatori izlēma arī, ka pētī sagatavos atzinumu Lībe institīvas ziņojumam par minimālajiem standartiem minoritātēm Eiropas Savienībā. Un uh, referents uh, tik, par to tiks lēns martā, kurš būs referents. Un visbeidzot, uh, mēs varētu iesniegt budžeta grozījumus par pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem, ja mēs vēlamies par ombudu budžetu, bet mēs izlēmām uh, to atkl atstāt atklātu. Mēs arī izlēmām nesagatavot atzinumu par 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu. Par apstrīdētajiem ieteikumiem tie tika pieņemti tā, kā es biju piedāvājusi, ar dažiem izņēmumiem, proti 0,998 un uh, citi dokumenti, kas uh, paliks uh, atvērti, un tur vēl pie tā strādāsim. Un un 099 tas tiks slēgts. Šis lūgumraksts visi. Lūgumraksts par Kataloniju tika pasludināti par nepieņemamiem, par B uh, dokumentiem 573, uh, 1363, 166, tie ir slēgti lūgumraksti. Un arī visi citi lūgumraksti patiek, paliek paturēti, uh, un pie tā mēs strādāsim. Par faktu mākšanas misijām un eh, uzklausīšanām koordinātori lēma, ka apmeklējums Fagagustā 7. un 8. maijā par to uh, lemsim rakstiskā procedūrā, ja tas notiks vai tas tiks pārcēlts šis apmeklējums, uh, to mēs tad uzzināsim. Par endokriniem disruptoriem uzklausīšana ir uh, plānot marta sanāksmē. Uh, to mēs arī pabeigsim uh, šo programmu rakstiskajā procedūrā kolēģu starpā. Otrā 2018. gada puse grupas iesniegs pieteikums par uzklausīšanām un faktu vākšanas misijām līdz 6. martam, un tagad par 1088 lūgumu rakstu par FATKA. Koordinātori izlēma iesniegt komisijai un padomē multisku jautājumu ar rezolūciju. To iesniegsim plenārsēdē jūlijā 2018. gadā. Mēs arī iesniegsim iespējamos tematus uh, starp parlamentārās uh, sanāksmes organizēšanai ar nacionālajiem parlamentiem, un šīs termiņš arī ir 6. mārts. Turklāt koordinātori izlēma arī iesniegt mūtisku jautājumu komisijai par stratēģiju par cilvēkiem ar invaliditāti piedalīties vēlēšanās un tikt ievēlētiem. Uh, un tas būs laikā 2019. Eh, gada Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un tad es īsi informēju par situāciju par, ar Brexitu un eh, attiecīgo rezolūciju, kas eh, būs marta plenārsēdē par nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Es arī informēju par situāciju rakstiski petī portālā un Brexit rezolūcijai koordinātori var iesniegt eh, līdz 26. februārim pirmdienai trījiem pēcpusdienā savus priekšlikumus. Un tad mēs apspriedām ombuda statūtu reformu un uh, izlēmām to atlikt uz vēlāku sēdi. Un tad koordinātori uh, pieņēma zināšanai informatīvos punktus, un tad mēs uzklausījām Anģēlas ziņojumu par Peru apmeklējumu, Līmas apmeklējumu tātad. Un tas arī bija viss. Tad, tad tagad pāriesim pie faktu vākšanas braucienu uz Taranto. Un man ir liels prieks redzēt šeit Taranto pārstāvis. Kā jūs zināt, tad apmeklējums notika jūlijā, es biju delegācijas vadītāja. Uh, un Anģela Valīna arī mums bija klāta, un Terika Abras kungs bija klāta, un mums bija arī eh, divi eh, deputāti Kosolīnī kungs, eh, atkal sveic jūs komisijā un komitejā, un Elerora Ebī. Delegācija devās uz Ilva un Emai um, ražotnēm, tātad mēs izpētījām, kas tur uz vietas notiek, un jo īpaši skatījām situāciju saistībā ar uh, um, piesārņojumu un veselības un drošības jautājumiem uh, strādājošajiem un uh, iedzīvotājiem. Tā skaitā arī uh, vērtējām nākotnes riskus, kas varētu pat pasliktināt situāciju šajā brīnišķīgajā uh, reģionā, Tarando reģionā. Mēs arī tikāmies ar uh, lūgumrakstu iesniedzējiem un uh, iestāžu pārstāvjiem, lai tālāk uzlabotu mūsu izpratni par situāciju Tarando. Uh, Tagad mums ir ļoti detalizēts ziņojums pieejams par šo apmeklējumu. Tur ir atspogļots visas diskusijas un visi novērojumi, kurus guvām šī apmeklējuma laikā. Man jāuzsver, ka delegācija uh, saprata, cik ekstrēma ir šī situācija un cik sarežģīta um, ir, uh, sarežģīti ir šie tehnoloģiskie un rūpnieciskie procesi vai dažkārt ir uh, iztrūkumi šeit. Uh, Mēs arī uzzinājām, ka cilvēki e, ļoti e, jūt e, fiziski šo ietekmi, sākot ar gaisu, kuru viņi elpo, un beidzot ar smakām, kas iekļūst viņu mājokļos, īpaši vējainās dienās. Un nesenā atbildēja uz parlamentu jautājumu par Ilva um, ražotnī komisārs Vēla atkārtoja, ka komisija cieši seko um, situācijai, atsaucās arī uz uh, pārkāpumu procedūru attiecībā uz uh, direktīvas 2010-75 eh, par eh, rūpnieciskajām emisijām ievērošanu, tā ir e IED e direktīva un komisijas ieviešanas lēmumu, ar kuru izveido labākās tehnoloģijas dzels un tērauda ražošanai. Un tomēr mēs dzirdējām eh, šajā apmeklējumā, ka ir plāni palielināt ražošanas apjomus pat, ja labākās uh, Eh, ražošanas tehnoloģijas netiek izmantotas, un tas ir tagad eh, tiešām satraucoši. Visā visumā mēs arī sapratām, ka nav šeit nekādu vieglu risinājumu Taranto. Eh, Izejas punktam vajadzētu būt līdzsvarotai lēmumu pieņemšanai un atbildības dalīšanai. Um, ir jāņem vērā vides, sociālie un ekonomiskie aspekti. Uh, nedrīkst eh, pirmos divus elementus pakārtot trešajam. Un ir jāmācās arī no pagātnes. Un komiteja, eh, komitejai, manuprāt, vajadzētu eh, turpināt sekot ka, tam, kas notiek Ilva ražotnē un Taranto reģionā kopumā. Es gribētu visiem pateikties, kas piedalījās šajā apmeklējumā, kas šeit ir klāta. Uh, arī uh, viesim no Taranto. Gaisa attīrīšana un cilvēku dzīves uh, drošības nodrošināšana, tas ir mūsu, uh, tas tiešām ir jāizdara, tas ir obligāti. Uh, kas tagad? Es gribētu dot vārdu deputātiem. Teri Kabras kungs nav klāt, bet Anģela ir klāt. Vai jūs gribētu kaut ko piebilst, lūdzu? Gracias, Cecilija. No, jo... Paldies, eh, Cecilija. Es domāju, ka tu ļoti labi to visu izskaidroji. Jā, tiešām es arī piedalījos šajā braucienā, un es gribētu pateikties sekretariātam par viņu darbu. Tā bija ļoti auglīga misija. Es arī ļoti pozitīvi vērtēju ziņojumu, kas ir sastādīts. Manuprāt, tur ir iekļauts eh, mūsu visu ieguldījums, eh, līdz ar to ziņojums ir ļoti detalizēts, tur ir skaidri aprakstīts viss, ko mēs tur redzējām. Gribētu pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka viņi izskaidroja savu situāciju. Mēs eh, vairāk kārt ar viņiem tur tikāmies un arī šeit bija ļoti svarīgi viņus uzklausīt, uzklausīt viņu bažas un viņi uzsvēra to, cik svarīgi ir, lai e, visas šīs te e, vidas direktīvas tiktu ievērotas, e, jo situācija šajās te apdzīvotajās teritorijās ir diezgan slikta un ir daudz riski. Es aizmirsu kaut ko pateikt, ka pilsoņi sistemātiski ir izslēgti no informācijas, uh, informēšanas procesa par uh, nākotnes plāniem. Un es arī gribētu Piero pateikties par uh, to, ka šīs apmeklējums tik tik labi sagatavots, un paldies arī, ka jūs braucāt mums līdzi. Tas bija ļoti noderīgi, un arī Birgitai paldies un pārējiem no sekretariāta, kas ļoti smagi pie tā strādāja. Tā ir mana vaina, to vajadzēja jau pieminēt sākumā. Tagad Eleonora. Grācie, Cecilija. Paldies, Cecilija. Arī es gribētu vispirms jau pateikties eh, delegācijas eh, vadītājai par eh, veidu, kādā tika organizēta vizīte. Esmu ļoti pateicīga par to, kā norisinājās šī vizīte, un pateicos arī sekretariātam par visu sniegto tehnisko atbalstu. Mēs ša, šīs vizītes laikā Taranto konstatējam ļoti daudzas smagas problēmas, sanitāras veselības problēmas, vides problēmas, kas jau ilgāku laiku skar iedzīvotājus kopienu šajā pilsētā, šajā, šajā, šajā teritorijā, radot ļoti smagas problēmas, elpošanas problēmas arī pat mazākajiem bērniem, eh, zīdaņiem un eh, radot eh, audzēju riskus kā arī kardiovaskulāro slimību riskus, eh, sirds un asinsvadu slimību riskus. Mēs tikāmies ar eh, teritorijas eh, pārstāvjiem, runājām par zaudējumiem, kas tiek radīti arī lauksaimniekiem. Veselības iestādes ir vēl viens jautājums, par kuru vēlētos runāt. Šīs veselības aizsardzības un vidas aizsardzības iestādes paziņoja, ka pat ja uz papīra visi noteikumi ir ievēroti, realitātē, protams, šī rūpnīca Ilva tos neievēro un tiek radīti daudz nopietni riski gan vidē, gan cilvēkiem. Kas nozīmē to, ka pāraudzības eh, iestādes eh, nav pietiekami rūpīgi veikušas savu darbu un nav pietiekama caurskatāmība, cilvēki netiek informēti par eh, turpmākiem projektiem un esošiem projektiem, par piesārņojumu, kāds tiek radīts šo rūpniecisko aktivitāšu rezultātā. Mums šķiet diezgan skaidrs, ka, ņemot vērā līdzinējo politiku, valdības, ekonomisko pārvaldības politiku, kā arī sociālo veselības politiku, nav pietiekami liela uzmanība pievērst šīm problēmām, nav pietiekami daudz līdzekļu investēt šo problēmu risināšanā. Ziņojums, kas ir mūsu rīcībā, skaidri izceļ šo problemātiku un Ir skaidrs, ka šobrīd šī rūpnīca neizmanto visoptimālākās eh, te tehnoloģijas, nekas netiek darīts, eh, lai mainītu situāciju. Līdz ar to tiek aicināts eh, apturēt šo darbību un veicināt modernu, līdzsvarotu rūpniecību, kas ir draudzīga videi cilvēkiem un iesaistot uh, cilvēkus, uh, radošo potenciālu, veicinot uh, pētniecību attīstību un tātad iesaistot cilvēkus, kurus cits starp arī mums bija iespēja satikt šīs vizītes laikā. Ir liela varbūtība, ka turpmāk būs vēl arī citi lūguma rakstīju šajā sakarā no Taranto un uh, tiks uh, izskatīti. Un, protams, šīs uh, komitejas uh, uzmanība šai ļoti svarīgajai tēmai joprojām būtu jāpievērš. Kas Salina kungs vai vēlties ko teikt? Kā mēs mājamies? Nē, es tikai gribētu piebilst, ka mūsu paveiktais darbs ir ļoti svarīgs. Tādēļ paldies visiem, kas iesaistās. Paldies mūsu komitejas eh, darbiniekiem, kas ir ieguldījuši darbu šīs vizītes organizēšanā. Un šeit runa ir par ļoti komplicētu problemātiku. Nevienam no mums nav burvinu uņas, lai to tā ar vienu rokas mājienu atrisinātu. Ir jāraugās, kas notiks Itālijā, jā, jaun, ja jauni politiskie spēki varētu atrisināt šīs problēmas Taranto Itālijā. Mēs visi varētu būt ļoti priecīgi, taču realitāte ir tāda, kāda ir ļoti nopietni pievēršamies šim jautājumam. Ir dažādas nepilnības eh, vēl šobrīd no dokumentu viedokļa. Un eh, ir jāturpina uzraudzīt eh, šis reģions, šī pilsēta, jo mūsu darbība neaprobežojas tikai ar vizīti. Um, pēc mūsu aizbraukšanas vēl daudz kas ir noticis, un līdz 19. martam, kad būs grozījumi, un līdz aprīlim, kad balsosim, vēl daudz kas notiks. Līdz ar to mums ir ļoti lielu rūpību jāsako līdz notikumiem soli pa solim. Taranto maksimāli jāuzrauga tur notiekošais, ņemot vērā to, ka nākamajam parlamenta sasaukumam nodosim uzdevumu uzraudzīt situāciju Taranto. Un, protams, ir jāņem vērā arī sabiedrības viedoklis, pilsoņu viedoklis, dialogs ar uh, šiem cilvēkiem, dialogs ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem un iedzīvotājiem. Tādēļ ir svarīgi, lai tas viss notiek caurskatāmi. Ļoti bieži pat mūsu Eiropas iestāžu starpā visi dokumenti netiek regulāri sūtīti, tādēļ šādās situācijās jārēķinās ar to, ka visam izsakot līdzi varētu būt vēl grūtāk. Un jābūt nelokāmiem, jo Šī problēma ir pilnīgi noteikti jārisina. Paldies! Thank you very much! Paldies! Rosa, lūdzu jums vārds arī. Paldies, priek! priekšsēdētājas kundze, arī es piebiedrojos eh, pateicības vārdiem, kurus pauda Eleonora par to, ka bija šī vizīte, šis apmeklējums, par to, ka tika uzklausīti visi uzņēmēji, arotbiedrību pārstāvji, pilsoņi un ka tā kā šī problēma izskatīt no visām pusēm. No 14. gada līdz eh, šodienai eh, parlaments ir daudz eh, pievērsies šai problēmai, lai uzraudzītu visas izpaudas gāzes, ar kurām saskars cilvēki, pateicoties pilsoņiem, kas ir iesnieguši šo lūgumu rakstu. Uh, pateicoties asociācijām, pateicoties uh, kustībai, kurai man ir tas gods piederēt, mēs uh, esam varējuši iepazīties ar situāciju, un šobrīd mums ir skaidra, skaidrs redzējums par ekonomisko un sanitāro situāciju Taranto. Mēs uh, iepazīstināsim ar skaidru plānu pārmaiņām nodarbinātībai, lai risinātu e, šos e, jautājumus, jo nodarbinātības problēmu risināšanai tādos uzņēmumos kā Ilva un līdzīgos būtu jāiegulda desmitreiz vairāk līdzekļu, lai veicinātu arī aprits ekonomiku, lauksimniecības attīstību, turismu attīstību un citus, lai būtu tāda vispārē pieeja uh, Ehm, šī, eh, šis darba vietu sadalījums eh, ehm, vecmodīgā uzņēmumā un mūsdienīgā uzņēmumā, kas atbilst aprits eh, ekonomikai, nav vienāds. Un mums ir jāizsver visi šie aspekti un jādomā par nākotnes progresu, jādomā par to, kā pielāgoties mūsdienu prasībām. Šobrīd runa ir par uh, vecmodīgu projektu, kas neatbilst uh, mūsdienu prasībām no vidas viedokļa un kas uh, tiek prognozēts, ka ražošana vēl tikai palielināsies un uh, ka būs aizvien lielāks piesārņojums. Risks, uh, kāds rodas no šādu uzņēmumu darbības, ir ļoti liels, sevišķi no piesārņojuma viedokļa. Un šobrīd tātad jau gadiem ilgi ir uh, atvērta pārkāpuma procedūra, un komisijai nepietiek drosmes sankcionēt Itāliju. 600 tūkstoši iedzīvotāji tas skar, un nākotnes paudzes ir nolēmtas nāvēji. Nekas netiek darīts. Vienīgais uh, kas tiek piedāvāts, ir darba vietas. Nu, kopš 60 gadiem nekas cits nav darīts. Darbs apmaiņā pret samazināt mūža ilgumu šādā piesaņotā vidē. Darba vietas vairs nav vienīgais uh, arguments, lai Dievs man piedod, ja ticat Dievam. Lielas paldies, Martāna kungs, lūdzu. Mm un sveicu jūs Lūgumrakstu komitejā. Es atgriežos, saka Martāna kungs. Jā, paldies, ka jūs devāt man vārdu. Es gribēju tikai piedāvāt dažus informatīvus elementus un uh, droši vien, ka itāļu kolēģiem jau ir šīs, šī informācija, es arī atgriežos no turienes, bet ne tāpēc kā jūs, Arcelor Metal ir tur arī darbojies un uh, tikko um, tika veikts uh, padziļināts pētījums par to, vai saskaņā ar uh, tirzniecības noteikumiem tas viss ir kārtībā, bet tas nav saistīts ar vidas problēmu. Un tomēr tas, ko es uzzināju, ir tas, ka Ilves uh, izmantošanas dekrēts un to tiesa atzina par nelegālu, tātad konstitucionālā tiesa Itālijā. Tas nozīmē, ka lai arī kāds būtu vēlēšanu rezultāts eh, Itālijā, eh, būs jāpārskata šīs vietas izmantošanas atļauja. Tas ir tas, ko es uzzināju, atgriežoties, un tāpēc arī gribēju to pateikt. Un tas ir tieši tāpēc, ka netiek uh, ievērotas normas attiecībā uz vidi un veselību. Un to es uzzināju pirms divām, trim dienām. Lielas paldies! Un tagad es gribētu uzklausīt arī komisijas pārstāvu. Un šodien pie mums ir ieradies uh, uh, Marko Gasparinētins. Lūdzu, jums vārds. Much, uh, Lielas paldies par šo iespēju un sirsnīgi pateicos jums, apsveicu jums par to, ka uzņēmāties iniciatīvu braukt šajā faktu vākšanas misijā uz Taranto. Es pats biju šo pašu iemeslu dēļ, Taranto šo pašu iemeslu dēļ. Uh, Eh, un eh, mēs arī eh, veicām faktu vākšanas misiju, bet jūsu brauciens ir uh, nesenāks, un tāpēc mums ir ļoti noderīgs šis ziņojums. Es saprotu, ka tas ir ziņojuma projekts, un tāpēc es gribētu sniegt jums dažus faktus, faktuālu informāciju. Pirmkārt ir jauns dekrēts, ko pieņēma valdība 29. septembrī, ar kuru uh, ir apstiprināts jaunais vidas plāns. Uh, un uh, tas ir jāņem vērā tad, kad mēs strādājam pie pārkāpuma procedūras. Man jūs jāinformē šis jaunais dekrēt, par šo jauno dekrētu, jo uh, visā citādi es saprotu uh, to deputātu vilšanos, kas domā, ka komisija šeit sēž rokas klēpēs salikus. Nē, tieši pretēji gribu uzsvērt, ka komisija cieši novēro uh, uh, Ilva katastrofu, sauksim to īstajā vārdā, tā ir katastrofa, ar trim atšķirīgām dažādām procedūrām. Pirmkārt, valsts atbalsta procedūra, tā tika noslēgta 2017. gada decembrī, tā bija veiksmīga, jo mēs eh, prasījām Itālijas valdībai piemērot piesārņotais maksā principu pirms sniegt jebkādu valsts atbalstu. Rezultāts tam bija tas, ka 1,1 miljārds eiro zaudējumu iepriekšējiem īpašniekam darība ģimenei un eh, noteikumi, kurus noteica Eiropas komisija, bija tādi, ka vispirms viņi, tiek, viņi piemēro piesārņotais maksā principu un tad iespējams uh, izmanto nodokļu maksātāju naudu. Šajā ziņā varu teikt, ka Eiropas Savienība ir savu lomu spēlējusi, un šeit es saku Eiropas uh, Savienība, ne tikai komisija, jo šis princips ir noteikts uh, li līgumos, un ieviešot piesāņotais maksā principu, par to mēs bijām sākotnēji nobažījušies. Otrakārt, Pārkāpuma procedūra, to ļoti pareizi minēja daži deputāti, tā joprojām uh, tiek uh, īstenota, pārskatīta uh, saskaņā ar jauno rūpniecības plānu, jauno vides plānu, arī jauno atcelvaru metālu plānu, un šeit konkurences ģenerāldirektorāta kolēģi veikts izmeklēšanu saskaņā ar noteikumiem. Arcelor Mitāl bija saskaņā ar noteikumiem jāinformē. Ja komisija par nolūku pirkt šo uh, ražotni. Un um, termiņš noticēs uh, mārta pirmajā nedēļā. Un, ja būs, nevajadzi, nebūs vajadzīgs pagarinājums, tad mēs varēsim parlamentu informēt par um, mūsu atklājumiem, uh, jūs saprotat, ka jūsu galīgais ziņojums tiks pieņemts vēlāk. Tātad, ja būs jauns pircējs un jauns vīdes plāns un jauns dekrēts, tad mums uh, nebūs uh, jāņem vērā šie fakti, izlēmjot vai vērsties tiesā vai uh, prasīt jaunu pamatotu atzinumu, jo šeit ir jauni elementi. Tātad ir šis 1,1 miljards eiro, ko maksā darība ģimene un vairāk vai mazāk uh, Eh, miljards, tātad 1,2 miljārdi, ko uh, dod ArcelorMittal. Tātad, ja DigiCom apstiprinās šo apvienošanos, kas vēl nav izlēmts, tad um, naudas apjoms būtu tiešām apjomīgs, uh, kas uh, būtu pieejams, lai attīrītu šo uh, um, ražotne, bet arī apkārtējā teritorija ir uh, piesārņota, arī lauksaimnieki ir cietuši 20 uh, km ap, ap, rādījusā, nevar uh, audzēt uh, nekādas augus un nevar barot dzīvniekus, un tā ir viena no lielākajām katastrofām, kas ir uh, bijusi Eiropas vienībā un ir bijuši uzklausīšanas DG.com, Arcelor Metal arī to atzīst, un Arcelor Metal. Uh, Uh, konkurenti iesniedza savus iebildumus un novērojumus. Tātad te varētu būt uh, iebildumi pret šo ArcelorMittal plānu. Tas viss vēl uh, notiek, uh, vēl nav noslēgts, un tāpēc nevaram neko komentēt pirms marta pirmās nedēļas, bet varat būt droši, ka parlaments tiks pilnībā iesaistīts, un uh, mēs uh, izplaudīsim jums visus elementus, kas ir mūsu rīcībā. Uh, kas par netīkums, liels paldies jums, jo es domāju, ka tas, ko jūs tikko teicāt, ir daudz, daudz, daudz skaidrāks, uh, skaidrāka izteikšanās, uh, kā komisija jebkad ir izteikusies par Ilva katastrofu, un šeit es jūs citēju. Un man ir prieku ir jākonstatē, ka arī mūsu ziņojums un mūsu faktu vākšanas misija var tagad būt noderīga. Uh, E, jo komisija taču lems, vai vērsties tiesā vai nē, un mēs, protams, e, būtu priecīgi, ja jūs vērstos tiesā. Tātad šī ir bijusi tiešām ļoti laba sadarbība starp komisiju un mums šajā jautājumā, un liels, liels jums paldies par to, ka tik skaidri izteicāties. Tagad tur grozījuma iesniegšanas termiņš Attiecībā uz ieteikumu daļu tekstā tas ir 19. mārts, trijos pēcpusdienā, un balsosim par šo ziņojumu 24. aprīlī. Un tas arī ir viss. Es gribētu pateikt kolēģiem eh, Eleonorai un Kosalino kungam un citiem, ka man uh, ir diezgan smieklīgs bildes ar mums visiem visā šajās uh, um, tātad visos apmeklējumus, un jūs var, varat vēlāk paskatīties manā telefonā šīs bildes. Mēs tiešām ļoti smieklīgi izskatāmies. Tagad 378 loguma raksts par šautuvi Bardenas Reāles Navarā. Lūguma raksts iesniedzēja nav klāt, bet komisija ir pārstāvēta Samarelī kundze. Un ar prieku dod jums vārdu. Paldies! Lūguma rakstiesniedzēji sūdzās par aktivitātēm, kas ir Bardijās Nerāles un ar eh, šaušanas eh, distancē notikušas, jo tā ir UNESCO biosfēras, tas ir UNESCO biosfēras rezervāts. Un arī uh, putnu un dzīvotņu direktīva uh, to ir klasificējusi kā aizsargāto teritoriju teritorijas aizsardzība, kā āno biosfēras rezervāts un nacionālās lakumdošanas ietvaros ir ārpus komisijas kompetences. Un tomēr komisija norāda, ka teritorija ir arī nozīmēta kā e, eh, kopienas nozīmes teritorija e, dzīvotņu direktīvas ietvaros un arī e, pārklājas ar diviem e, teritorijām, kas ir kā īpašās aizsardzības e, teritorijas putnu direktīvas ietveros. Šī direktīva neparādz a priori aizliegumu pret militāram aktivitātēm, bet tomēr dalību valstīm ir e, jāpieņem pienācīgi pasākumi, lai dzīvotņus aizsargātu un lai viņi netiktu traucēti šajās teritorijās kā arī tiek prasīts no dalībvalstīm e, pieņemt nepieciešamos pasākums e, e, sugu un dzīvotņu saglabāšanai teritorijā. Ņemot vērā bāžas, kuras ir pauduši lūgumrakstu iesniedzēji par šī Natūras 2000 teritoriju, komisija ir lūgusi informāciju no Spānijas varas iestādēm Mm, saskaņā ar eh, tās pienākumiem zem dzīvokļu un putnu direktīvas, un pēc Spānijas informācijas Spānijas varas iestāžu uh, uh, saņemtās informācijas šo teritoriju izmanto militāriem meķiem jau no 1951. gada ir bijuši pētījumi par šaušanas attālumu ietekmi uz putnu e, dzīvotnēm, un šeit nav nekādi e, putnu traucējumi šajā apvidū konstatēti. E, divi pētījumi, kas ir saņemti šajā sakarā, īpaši zinātniskais pētījums par um, putnu dzīvi šajā rezervātā, tas ir 2014. gada uh, pētījums, kur e, tika konstatēta e, dažu bērnu e, putnu traucējumu uz laiku, un tomēr nav nekādā putnu mazuļu dzemdēšanas un kopšanas ietekme konstatēta un uh, ir arī apņemšanās eh, kontrolēt eh, militāras aktivitātes šajā um, teritorijā, um, kā arī sargāt citas uh, sugas un dzīvotnes. Komisija konstatē, ka decembrī šī kopienas nozīmes teritorija arī tika nozīmēta kā īpaša uh, aizsargājumā uh, teritoriju eh, dzīvotņu direktīvas pēc dzīvotņu eh, direktīvas 44. panta. Teritorijas um, pārvaldības plāns ir pieņemts apstiprināts 2018. gada janvārī un šķiet, ka šeit ir arī viss pienācīgi izpildīts. Plānā ir ietverts arī uh, uh, ietverta apņemšanās uh, par jaunu pētījumu par militāro aktivitāšu ietekmu uz eh, putnu dzīvotnēm. Uz šīs eh, informācijas pamata komisija nespēja identificēt nekādu vidas tiesību pārkāpumu šajā gadījumā. Komisija arī nav eh, nekādu indikāciju, ka militārās aktivitātes, kas ir šāšanas attālumā, negatīvi ietekmētu uh, Natūra 2000 teritoriju. Komisija arī analizēja vissvaigāko informāciju, kas ir saņemta 20. februārī, kas nesniedz nekādu jaunu uh, informāciju, kas varētu likt mums mainīt šos secinājumu. Paldies! Es gribētu arī sacīt, ka Navāras reģionālās varas iestādes ir tikušas uzaicinātas, bet tās nevēlējās ierasties. Uh, Un tagad kolēģiem dodu iespēju izteikties. Pirmā būs Rosa. Paldies, priekšsēdus kundze. Piekrītu nedaudz komisijai. Centīšos eh, izgaismot šo tēmu. Tātad tā ir, tas ir poligons, eh, armijas poligons kas e, tiek lietots jau no 1951. gada, tātad jau gandrīz 70 gadu, ir bijuši daudz vidas pārbaužu, kas viss ir izturētas, nav bijuši nekad pārkāpumi pret kādām direktībām vai kādu vides uh, regulu vai no uh, citu regulējumu. Ir um, arī plāns, ko ir saskaņojusi aizsardzības ministrija, vidas ministrija un uh, reģionālām iestādēm, un kopš 2006. gada ir arī uh, administratīvais certifikāts vidas eh, jautājumiem, un kopš 1992. gada viss priekšnosacījumi ir tikuši izpildīti. Runājot par šo armijas poligonu, visi atkritumi tiek reciklēti saskaņā ar prasībām. Kas ir atbildīgs? par šo eh, poligonu Hunta de Barcenas, kurā līdzdarbojas 28 puses, 19 uh, eh, iestādes, arī klosteris, eh, viņi šeit koordinē savas darbības, un šajā huntā ir 20, apvienota 21 pašvaldība, kas vēlējās arī uh, pagarināt uh, atļauju šīm armijas poligonām. Uh, e, un sūdzība nekad nav, sūdzības nav bijušas. Tēma tad tika arī izskatīta uh, e, delegātu kongresā, uh, un tur bija plašs vairākums par uh, šī uh, poligona atļaujas uh, uh, termiņa pagarinājumu. Navaras reģionālajā valdībā ir kreiso frakcija. Un bija 26 balsts, kas vēlējās slēgt šo uh, poligonu, bet ar to nepietiek, jo, uh, jo īsti nav nemaz kompetences šim reģionālam parlamentam. 24 balsoja pret, 26 par. Uh, Tautas partija un sociālisti bija pār pagarinājumi, bet, te, kā jau teikt, te nebija kompetence. Hunta de Bardenas bija atbildīgā un visdemokrātiskās partijas vienmēr ir bijušas pār poligona um, lietošanas termiņu pagarināšanu, uh, jo viss vidas prasības ir izpildīts. Tādēļ man pat, uh, jā, es saku izbrīns par to, ka šī, šāds lūgums raksts mums iesniegts, jo nekad nav bijuši nekāda pārkāpuma un īsti nav pamata apšaubīt uh, poligona atļaujas termiņu, uh, atļaujas termiņu izsniegšanu. Paldies! Neredzu, ka kāds cits te vēlētos izteikties. Jautājums ir darbļātībā pēc gojas uh, lūguma un viņi nav klāt. Uh, Tādēļ es domāju, ka mums būtu jāseko Rosas e, ieteikumam un jāslēdz šis lūgumraksts. Iebildumu nevienam nav, tā arī daram. Nākamais lūgumraksts 841. iesniedzēja Severīna Breihta par Eiropas normējumu E, neadekvātu izmantošanu pret e, nevācu ģimenēm no vācu varas iestāžu puses, tajā skaitā no Jugendamta. Pētīcijas iesniedzēja ir klāta Severina Braita un došu jums vārdu e, piecas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi, komitejas deputātes. Es Eh, esmu Sevenīra Braita, es esmu Francijas pilsona un man ir dēls, kas ir dzimis eh, Francijā un viņam ir pieci gadi. Es dzīvoju Vācijā, tad, kad mans bijušais eh, vīrs, kurš ir vācietis, tātad mans bijušais partneris, es atvainojos, uh, Tātad es dzīvoju ar savu bijušo partneri mūsu kopīgajā mājā un um, cietu no vardarbības, un lai sevi aizsargātu un savu bērnu aizsargātu, es atgriezos Francijā um, aiz robežas. Es to darīju pilnīgi regāli ar um, Vācijas advokāta. Um, atbalstu, jo toreiz man vienai pašai bija atbildība par manu uh, bērnu, jo es nebiju precējusies. Tātad uh, Toreiz mans bijušais partneris uh, uzsāka kriminālu un civilu procesu Vācijā un sākās vesels murgs. <clears throat> mans bijušais partneris, viņam nebija vecāka tiesības un viņš tāpēc nevarēja uh, prasīt uh, saskaņā ar Hāgas konvenciju bērna uh, atgriešanos un es turpinu, ka var apliecināt, ka viņš uh, savu tēvu regulāri tikās, bet uh, Vācijas jūgentamts, kas ir jauniešu uh, Um, ministrija. Tātad um, viņš saņēma ēpastu no um, uh, šīs iestādes sakot, ka viņam arī ir vecāka tiesības, kas bija pilnīgi nepareizi. Un uh, es saņēmu pirmo vēstuli no Jūgentāmta um, vācu valodā, tā nebija tūkota. Uh, un tas man, eh, tas man prasīja šo te uzturēšanās tiesību jautājumu risināt, un man bija viena nedēļa, lai reaģētu uz eh, um, šo te uh, vēstuli. Un tad es jautāju, vai tiešām viena nedēļa ir uh, pietiekama, lai aizstāvētu sevi uh, pēc vēstules, ko saņēmu, kas nebija manā valodā. Uh, Un tad, kad es uh, sasaucu uh, sanāksmi, uh, Jā, nu šī, tātad es biju aicināta ierasties, tad es ierados un man, um, es biju naiva un nezināju, ka man kaut ko varētu pārmest. Patiesībā um, es atgriezos šajā te uh, tiesā ar uh, um, vecāku tiesībām, kas bija man vienai pašai, un uh, tad eh, tiesnesim būtu bijis jāpasludina, ka šī, eh, šīs pieprasījums nav pieņemams, bet eh, um, patiesībā šī tiesa vairs nebija kompetenta, bet uh, viņš patiesībā saņēma mans bijušais partners, tātad vecāku tiesības bez manas piekrišanas, uh, un uh, Šī prasība tika iesniegta šajā uzklausīšanā vienkārši, lai nogadzaktu manu uh, dēlu, lai viņš atgrieztos Vācijās no šīs tiesas, uh, iznāca bez sava dēla viņa dzimšanas dienā, um, un uh, Vācija zog bērnus. Es atgriezos vien pati Francijā. Mans vienīgās tiesības, izējot no šīs tiešas, bija um, atvadīties no savu dēlu. Tas bija mans šoks, un Es domāju, ka nekas nehumānāks nepastāv. Uh, Vācija neievēro Eiropas lietu noteikumus, pat savus pašus likumus, tad, kad viņi uh, vēlas atgūt bērnus. Uh, Jā, ir brīva pārvietošanās Eiropas Savienības ietvaros, bet viņi grib saglabāt bērnus Vācijā, jo viņi uzskata, ka citās valstīs viņi nevar būt laimīgi. Tiesa konstatē, ka man bija vienīgās uh, vecāku tiesības attiecībā uz manu bērnu, tad, kad es eh, pārvācos atpakaļ uz Franciju, un viņi man pārmet, ka es nozagu savu bērnu, atgriežoties Francijā. Bet es nekad nevarēju iedomāties, ka Eiropas Savienības dibinātāja valstis 2017. gadā uh, ielūdz man uz šādu uh, slazdušu uzklausīšanu, kas būtībā bija slasts, lai atņemtu man bērnu. Uh, es izvē, izsvēru visus savus vārdus, bet es gribu teikt, ka Vācija nozaga man bērnu un nozaga man, manas pamatiesības, un es eh, tieku tiesāta un sodīta divreiz, ne tikai tāpēc, ka eh, cietu no vardarbības, bet arī tāpēc, ka man tika atņemts eh, bērns. Un es tagad esmu bez jebkādām tiesībām uz savu bērnu. Vācijā netiek piedāvātas apmeklēšanas tiesības. Es ļoti ātri sapratu, uh, Um, kā rīkojas Vācijas tiesas attiecībā pret vecākiem, kas nav Vācijas pilsoņi. Viņu mērķis ir saglabāt visus bērnus Vācijā, uh, neskatoties uz likumiem, noteikumiem, Vācijas un uh, Eiropas noteikumiem. Mums, uh, kā vecākiem, nekad nebūs tiesības Vācijā uz godīgu tiesas procesu. Kā tas ir iespējams Eiropā? Es taču domāju, ka Eiropas noteikumi mūs aizsargā. Uh, Ar šo lūgumu rakstu es gribu vērsties pret Eiropas noteikumu neievērošanu, kā to īsteno Vācija. Viņi apiet Eiropas noteikums, jo īpaši e, Brisele 2 bis noteikumu, e, un viņi e, nozog šos te bērnus, kam ir dažādi tautību vecāki. Un eh, es, diemžēl, zinu, ka ļoti daudz vecāku no tā cieš, jo eh, mēs esam apvienotā asociācijā. Da, pārāk daudz eh, dzīvju tiek postīts šeit ar šādu rīcību. Es prasu komisijai apturēt Vāciju šajā ehm, dažādu valstspiedrību bērnu nozakšanā. Es aicinu jūs apturēt šīs rīcības, šīs darbības, kas ir noziedzīgas. Paldies par uzmanību. Difficult... Ļoti sarežģīta un emocionāla situācija, kas nu dienu lauž sirdis mums visiem, kas ir šajā zālē, šajā mirklī. Mēs saprotam, ka jūs eh, tas ļoti dzīvi skar, un mēs jūtam dziļi līdz jums un jūsu dēlam un situācija ir ļoti sarežģīta. Bet tagad mums ir jāaplūko situāciju un jācenšas uh, nedaudz uh, ar vēsu prātu domāt un tomēr ar uh, siltām sirdīm situācija ir delikāta. Es tagad aicināšu komisiju pārs, komisijas pārstāvu pie Lindholm izteikties un izgaismot šo situāciju. Paldies, priekšsēdus kundze. Mēs noteikti piekrītam, visi, ka tās ir traģēdijas visiem iesaistītām pusēm. Mēs saprotam, ka pētī komitija nav vēl saņēmusi komisijas um, um, viedokli, bet uh, tas ir ceļā. Un šeit es varu paust mūsu pagaidu komentārus. Lūgumraksta iesniedzēja atsaucās uz ES likumdošanu par apgādību, un tā ir regula, kur ir runa par um, vecāku apgādības trī um, jautājumiem, kam ir pārobežu dimensija, bet ne apgādības strīdiem. Un es vēlētos norādīt, ka tiesa uh, um, kad lēma, ka bērnam ir jāpaliek Vācijā, uh, mūsu skatījumā nešķiet, ka Brīseles divā regulas uh, astotā panta um, uh, nepareiz iztolkošana. Tas ir uh, tiesas. Uh, diskrēcijā uh, pēc lietas apstākļiem. Es gribētu arī norādīt uz uh, Eiropas Savienības tiec uh, um, uh, jurisdikcija 497 šķērsvīta 10 spriedums mepredī lietā, kur tika konstatēts, ka uh, Nacionālās tiesas uh, eh, kompetencija ir uh, bērna um, dzīvesvietu noteikti, ņemot vērā konkrētās lietas apstākļus. Es gribētu arī norādīt, ka arī šajā gadījumā tēvam nebija uh, tajā laikā, kad um, māte pameta apvienoto karalistē, lai pārvāktos uz Franciju, nebija vecā eh, tēva tiesības. Um, Vācu tiesneši nu dien vienmēr uzklausa pašus bērnus eh, procesos, kas attiec uz viņiem, kā arī apgādības strīdos. Pat eh, mazi bērni tiek uzklausīti, kas ir tikai trīs gadu veci. Komisija atbalsta principu, ka bērniem uh, ir jādod iespēja tikt uzklausītiem tiesas strīdos par vecāku atbildību, kas arī saskan ar pašreizējo Brisels 2A regulas pārskatīšanu, kurā arī ir norma, kas iedibina ES tiesībās pienākumu e, dot iespēju uzklausīt bērnu, kas spēj pats savu viedokli paust. Un jau tagad dalībvalsts saista ANO konvenciju par bērnu tiesībām, kur arī ir pienākums uzklausīt bērnu paredzēts. Kopsavilkumā komisija īsti neredz nekādu ēst tiesību pārkāpumu šajā gadījumā. Um, joprojām nacionālā līmenī uh, strīds turpinās tiesiskais, tādēļ pat labam mēs nes, nevaram iesaistīties pat, ja būtu uh, es tiesību pārkāpumu pazīmes. Mēs varam tikai mudināt lūgumrakstu iesniedzēju izmantot visas nacionālā līmeņa uh, tiesiskās iespējas, uh, lai vērstos pret viņai nepieņemamu spriedumu, kas attiec uz bērnu palikšanu savā parastajā vidē, ierastajā, kamēr gala līmums ir pieņa, lēmums ir pieņemts, eh, eh, lūgumrakstīs sniedzējai būtu arī šis lūgums jāiesniedz kompetentām iestādēm nacionāla līmenī. Kas attiec uz Vācijas tiesas spriedumā satura, es kā vēlētos norādīt, ka eh, ģimenes tiesības saturiskie jautājumi, kā apgādības un saskarsmes tiesību definīcija un iztulkošana ne, nosaka Briseles divā regula un cits ēst tiesību normas. Tas e, šeit ir e, nacionāla tiesību kompetence un e, komisija tikai uz. Tādēļ nevar uzraudzīt Nacionāla tiesas darbu šajā jautājumā, kā jau iepriekš sacīt šeit Lūgumrakstu komiteja. Tādēļ mēs varam tikai uzsvērt, ka nacionāla līmenī arī jārisina šie jautājumi, šie strīdi. Ir arī pieejama informācija, kā vērsties pret uh, tiesas spriedumiem citās dalību valstīs eh, e-justice portālā. Eh, kopsavilkumā mēs eh, nesam konstatējuši Eiropas tiesību pārkāpumu un stipri aicinām lūgumrakstu iesniedzēju nacionāla līmenī censties vērsties pret viņai nepieņemamo spriedumu, un ja lūgumrakstu iesniedzēju uzskatīs, ka viņas pamatiesības ir pārskāts, viņi varētu arī apsvērt uh, E, tie, e, prasības iesniegšana Eiropas cilvēktiesību tiekšā. tiesā. Visbeidzot, gribētu sacīt, ka komisija turpina e, darboties vecāka atbildības jomā pašreizējās Briseles divā regulas ietveros, un šo darbu Eiropas parlaments ir stingri atbalstījis. Paldies, priekšsēdus kundze! Paldies! Tagad dod vārdu kolēģiem Marijas kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Šis jautājums, kas izskanēja, ir saistīts ar Vācijas administratīvo praksi. Šeit zālē mēs jau esam par to detalizēti runājuši, jo Vācijā nu no dienu pastāv diskriminācija pret vecākiem, kas nav Vācijas pilsoņi. Jūs atceraties. Šeit bija vecāki, kas eh, bija nevāci, un viņi arī šīs iestādes jugendāmt eh, praksi eh, kritizēja, jo šī iestāde vienmēr ir spriež pa labu vācu vecākiem. Tas ir viens. Otrs Uh, ārzemniekiem uh, piedzims bērns, un tad Jugendāmts viņiem atņēma šo bērnu. Ar citiem vārdiem sakot, te nav tik daudz runa par uh, strīdu, apgādības strīdu jauktā laulībā, bet Vācijas tiesās ir tāda prakse, ka vienmēr vācu vecākiem e, viņi tiek privileģēti. Te ir runa par e, taisnīgas tiesas principa pārkāpumu. Un e, taisnīgas tiesas princips ir iedibināts arī pamatiesību hartā, ar citiem vārdiem sakot, te runa par tādu gadījumu, kurā ar to vien, ka viens no vecākiem ir vācietis, e, tiesa spriež jau automātiski par labu šim vecākam, neskatoties uz visiem citiem faktiem. Un es domāju, ka tas ir īpaši nozīmīgi. Mums būtu jāpievērš arī citiem līdzīgiem gadījumiem, ir līdzīgi gadījumi, un mums vajadzētu lūgt komisiju noskaidrot, vai tiešām ir es e, likumu pārkāpumi konstatējumi, jo mēs uzskatām, ka Vācijas tiesas un Jugendamts diskriminē nevāciešus. Viņi e, spriež par labu Vācijas pilsoņiem, neskatoties uz faktiem un e, lietas būtību. Par to mēs laikam visi bijām vienojušies. Un tādēļ mēs arī bijām viensprātis e, iespējami ātrāk risināt šo gadījumu, jo šeit ir runa par bērnu, kas ir atņemts mātei, kura nav Vācijas pilsoņa. Lūdzu, varbūt jūs varētu mums paust savu viedokli par to. Mēs taču esam vairāk kārt jau diskutējuši par šiem gadījumiem, tas ir jā, izmeklē Jugendamt iestāde un tiesas nedrīkstētu diskriminēt. Un ne, vācu vecāki nedrīkstētu tikt privileģētu. Manā skatījumā šī lieta būtu jāpatur atvērta, un mums jādomā par to, ko varam darīt šīs lietas uh, risināšanā. Paldies, Viržīnija! Paldies, priekšsēdētājs kundze! kad eh, tika lūgta šī lūgumraksta iekļaušana ārkārtas eh, procedūrā, tad eh, bija skaidrs, ka runa tik tiešām ir par ārkārtas situāciju, absurdu situāciju. Man taisnība sakot ir nedaudz kauns dzirdēt komisijas atbildi. Uh, Uh, tā nav mūsu iestāde, bet man ir kauns dzirdēt uh, Eiropas iestāžu atbildi uz tik ļoti traģiskiem gadījumiem. Nu, kaut kas tomēr nav kārtībā. Lūgumrakstu komitejā mums ir jādara viss iespējams, lai atbildētu citādāk. Gan pēc būtības, gan tīri formāli, pēc uh, formas uh, cilvēkiem. Diemžēl runa nav par atsevišķu gadījumu. Šādi notikumi notiek regulāri. Nav runa par to, ka tikai šis gadījums ir ārkārtīgi traģisks un uh, sirdi plosošs. Ir runa par to, ka šādi notikumi notiek regulāri. Šeit nav runa par tādu vai citādu uh, regulu interpretāciju. Runa ir par to, vai ir vai nav diskriminējoša prakse Eiropas Savienībā. Ja tā ir, kā par to liecina visas norādes, tad to nedrīkst pieļaut, un komisija nedrīkst slēpties aiz regulas interpretēšanas, eh, lai ignorētu šo situāciju. Šeit runa ir par diskrimināciju, par diskriminācijas nodarītu kaitējumu. Runa ir par ļoti daudziem dramatiskiem gadījumiem. Mēs nevaram vienkārši izlikties, ka nekā, nekas nenotiek. Nevaram izlikties, to neredzam. Jautājums ir par to, vai mēs tik tiešām esam uh, vienlīdzīgā sistēmā, ja runa ir par nevarotiem termiņiem, aktus eh, netūko pēc eh, bez iepriekšējā brīdinājuma eh, tiesā tiek pieņemti lēmumi un tiek uzklausīti bērni. Un pēkšņi pēc šādas tiesas sēdes mātei tiek atņemts bērns. Jautājums ir par to, vai tas ir normāli no procedurālā viedokļa pilnīgi noteikti varam teikt, ka nav runa par samērīgu, vienlīdzīgu tiesas procesu. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar uh, Brisele divi regulas interpretāciju. Jā, runā ir par uh, Eiropas tiesībām nediskriminēšanas jomā un uh, ģimenes tiesību jomā un uh, cilvēku pamatiesību harta šeit ir jāpiesauc. Uh, Ir pamattiesību teksti, kas to nosaka, un šo tekstu gaismā arī jums būtu jāskata šīs tiesas rīcība. Es domāju, ka Mēs nevaram aprobežoties tikai ar to, ko komisija šodien teica, un ņemot vērā to, ka drīz Vācijā būs vēlēšanas, mums kā logumraksta komiteja būtu jāizmanto šī izdevība. Paldies, Eleonora! Paldies! Es eh, vispirms jau vēlos pateikties eh, lūgumraksta iesniedzējai par ierašanos un par to, ka tā iepazīstināja mūs ar šo neskaitāmo gadījumu, kas skara šo tiesu iestādi. Jau neskaitāmus gadus eh, lūgumrakstu komitejā saņēmām informāciju par daudziem diskriminējošiem gadījumiem, ko veids šī tiesu iestāde Vācijā jūgendant attiecībā pret uh, cilvēkiem, kas nav Vācijas pilsoņi. Mēs ļoti labi zinām, ka reālā problemātika ir daudz plašāka, un šeit runa ir tikai par aizberga redzamo pusi. Šeit runa ir par neskaitāmiem iespējamiem gadījumiem, kas ir līdzīgi un kas būtu jārisina. Runājot par Briseles 2A regulas ievērošanu, gribētu pievērst uzmanību tam, ka grozījumi, kas izdarīti un kas tiks izdarīti, varētu tikai vēl sāsināt situāciju un palielināt diskrimināciju pret uh, tiem, kas nav Vācijas pilsoņi. Mēs šeit varam runāt par situāciju, kurā ir visaptvaroši jāiesaistās visām nacionālajām tiesu iestādēm, lai risinātu šo sistēmisko problēmu. Taču nedrīkst padarīt šādas situācijas par automātiskām, regulārām šāda diskriminēšana nedrīkst turpināties, kā to veic Jūgendam. Mēs varam raucīties uz to no nepilngadīgās personas uh, interešu viedokļa un Daudzie lūgumi un prasības, eh, kas tika nosūtītas eh, Vācijas atbildīgajām iestādēm pagājušo gadu laikā, runājot tieši par eh, nepilngadīgo personu interesēm, liecina par to, ka Vācijas izpratne par šīm interesēm ir ļoti plaša un neskaidra un ļoti bieži ar šīm interesēm var pamatot eh, jebkādas darbības, pat visparadoxālākās izvēles. Eh. Ir nepieciešams nodrošināt to, lai šī diskriminējošā attieksme tiktu izskausta, līdz ar to šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts un tāpat nepilngadīgo personu interešu darba grupas rekomendācijas eh, arī ir jāsaglabā eh, un jāturpina izdarīt spiediens uz Vācijas atbildīgām iestādēm. Paldies! Very much. Paldies! Martāna kungs. Oui, merci. Jā, paldies. Kas gan labākā jūs, eh, priekšādātais kundze, zina šīs komitejas darbu un Mēs visi zinām, ka mēs eh, jau esam neskaitāmus lūgumrakstus, eh, esam skatījuši par jūliedēmtu, un es nezinu nevienu gadījumu, pilnīgi nevienu gadījumu, kurā ne vācu vecāki būtu uh, uzvarējuši šajā tiesvedībā. Situācijas, protams, var būt ļoti dažādas, taču es atļaušos apšaubīt to, ka visos gadījumos uh, ir taisnība tieši vācu pusē. Un uh, pat uh, salīdzinoši nesen jūs uh, lūdzāt iesaistīties, ierasties jūgendam pārstāvis, un viņi arī ieradās un runāja uh, par bērnu interesēm un šajā zālē. Aizmugurē sēdēja jaunietis, 18 gadus vecs polis, kas pats bija piedzīvojis šādu situāciju. Jūs devāt uh, viņam vārdu, un jaunietis teica, jūgendam, tā nav tiesa. Es biju no tiem bērniem, kas gribēja dzīvot ar savu poļu māti, un jūs man to aizliedzāt. Un te runa ir par pārkāpumu, uh, tiek liektas brīvas pārvietošanās tiesības, tas ir pretinā ar Eiropas uh, principiem. Kāda tad bija Breitas kundzes kļūda? Kā tad viņai vajadzēja rīkoties? Uh, zaudējot savu bērnu. Viņas kļūda bija uzticēties Vācijas eh, tiesu iestādēm. Viņa iekrita lamatās. Ja viņa būtu palikusi Francijā, viņa būtu šobrīd ar savu bērnu. Ko tad mēs varam darīt, ne Vācijas deputāti, kam, lai mēs uh, mudinām cilvēkus zakt savus bērnus, dariet tā, kā viņi jums dara, nozūciet viņus atpakaļ? Uh, jo es nezinu pilnīgi nevienu gadījumu. Lai komisija um, pasaka, vai ir bijis kāds gadījums, kad ne vācu vecāki ir uh, guvuši uh, uzvaru šajās tiesvedībās. Nav taču uh, visu laiku jādod uh, šāda priekšroka visos gadījumos, jo ne jau visi nevācu vecāki ir tādi, kuriem ir jāatņem bērni. Eh, jau vairāk kārt ir eh, izdarīts spiediens un eh, Eh, sankcijas pret Vāciju, taču eh, ļoti bieži runājot ar Vācijas pusi, eh, šeit tiek teikts, nē, tas ir sensitīvs jautājums, par to nevajadzētu runāt. Kur tad šeit ir bērnu intereses tajā visā? Es neredzu, kā tās tiek aizstāvētas. Jūs esat ļoti emocionāli, kļūstiet ļoti emocionāli runājot par to arī es bet tagad mums jācenšas nedaudz saglabāt mieru, jo tas nevienam nepalīdzēs, ja mēs pārāk daudz jūtas ieliksim šeit. Tas ir lūgumraksts, kā arī citi lūgumraksti. Pēter. Manā skatījumā ļoti žēl, kā jau iepriekšējais runātājs teica, ka Jugendam diestāde esam jau vairāk kā desmit gadus eh, nodarbojušies un uh, um, esam, um, mums ir bijusi faktu noskaidrošanas vizīte, esam uzklausījuši viņus, un ar Jugendam tiesa tāda ir pamata problēma, ka šādi gadījumi nerodas tur, kur ir brīnišķīgas attiecības starp eh, vecākiem. Ir pietiekoši daudz gadījumu, kur cilvēki mīl viens otru un vai vismaz respektē arī pēc šķiršanās, un tad arī ir vienprātīgi vienošanās, bet, eh, diemžēl, mums ir nāks arī strādāt ar strīdīgiem gadījumiem. Un šeit ir trīs puses vismaz iesaistīts eh, bijušais vīrs, sakrunātais sieva un bērns. Uh, E, diemžēl mums ir tā problēma, ka mēs parasti vienmēr tikai uzklausām vienu pusi, un tas mums nesniedz tad pilnā ainu. Man ļoti žēl, lai cik sarežģīti un sāpīgi tas viss nebūtu. Es domāju, ka diez vai tas būtu lūguma raksta komitejas kompetencē sacīt, kur mēs varam palīdzēt, kur nevaram. Tie ir daļai ļoti sarežģīti, ir juridiski jautājumi, kur lūguma raksta komiteja īsti nevar neko līdzēt, un man šķiet negodīgi Eh, lūgumrakstu iesniedz, ja pretim lūgumrakstu iesniedzēja atstāt šo lūgumrakstu atvērt, eh, kad mēs skaidri zinām, ka mēs nevaram neko īstenībā palīdzēt lūgumrakstu iesniedzēju. Par Jugendam tiestādu vēlreiz. Jugendam tiestādu 99% gadījumu eh, strādā ar iekšvācu, tā teikt, strīdiem, tātad, nu, vācietis un vācietis, bet ir šis viens procents, kur eh, tiek eh, iesaistīta Francijas vēstniecība, Polijas vēstniecība, tātad tie ir starpvalstu strīdi, un tur tad arī tiek iesaistīts vēstniecības. Bet es neatkārtošu visu. Mēs jau par to visu esam diskutējuši. Galvenā problēma manā skatījumā strīdus gadījumā ir vienmēr tāda, ka pirmkārt ir vienādas tiesības, nevar sacīt, ka tēvam vienmēr būtu vairāk vai mātei tiesība ja ir strīds, tad abām pusēm principā ir vienādas tiesības. Un šeit ir jāņem vērā arī tā dēvētā Hāgas konvencija, ka strīdus gadījumā pamatie, pamatā mums ir jārēķinās, ka bērna interesēs ir palikt tur, kur ir viņa uh, dzīves centrs. Un lielā mērā tas ir uh, parasti tā ir valsts, kurā bērns ir uzaudzis. Uh, Tas ir bieži grūti saprotams strīdus pusēm, bet es saku vēlreiz, mēs esam lūguma rakstu komiteja netiesa, un mēs šeit arī esam uzklausījuši tikai lūguma rakstu iesniedzēju, ne otru pusi, mē, mums nav vispusīga aina, mēs neesam tiesa, mums nav likumde, e, likam e, piemērošanas kompetenci šajā gadījumā, mēs nevaram šeit sacīt, ka te mēs varam kaut ko darīt. E, tiešām lūguma raksts iesniedzējs interesēs tie sarežģīti juridiski jautājumi, tad drīzāk ir jāresina tiesas ceļā šie strīdi ne ar lūguma raksts komitejas palīdzību. Diemžēl. Paldies. Ždānakas kundze. Paldies, arī es nedaudz nokavējos, nācu no nodarbinātības komitejas un vēlējos arī dažas domas paust kā šīs darba grupas de, e, locekle, e, kas saistīta ar bērnu e, labklājības e, jautājumiem un arī par savu pieredzi ar Jugendam tiestādi, arī ir jau gara iestāde, e, deviņu gadu garumā ar šo iestādi, e, ko esmu guvusi lūgumu rakstu komitejā. Nepiekrītu Jāra kungam. Nepiekrītu jūsu pēdējajam sacītam jo pārobežu strīdi nav tik viegli izlemjami. Bez šaubām, ka bērnam labākais risinājums ir palikt tajā valstī, kurā viņš ir dzimis, nav tik vienkārši, īpaši ņemot vērā konkrēto situāciju konkrētās lūgumrakstu iesniedzējas. bērns nav valsts īpašums. Baidos, ka šeit mums nākas saskarties ar tādām neoliberālām e, pieejām, e, tīri politiski runājot. Es e, raugos uz rekomendācijām un ļoti baidos vienkārši nosūtīt uh, tikai vēstuli Francijas uh, centrālajām vāras iestādēm. Es to nesaprotu, kādēļ šāds piedāvājums. Te ir jāvēršas pie Vācijas varas iestādēm šajā jautājumā. Varbūt pastāv nepieciešamība, varbūt tad paskaidrojiet man, tie, kas šo rekomendāciju ir sagatavojuši šai, šim lūgumrakstam. Mans piedāvājums ir neatkārtot visu strīdu, bet arī neslēgt šo lūgumu rakstu, bet lūgt Eiropas komisijai sniegt papildu informāciju un nosūtīt eh, vēstuli Vācijas eh, varas iestādēm īpaši Jugendamtam. Paldies, paldies. Līdz ar to visi eh, runātāji, kas vēlējās, ir izteikušies. Braitas kundze, dod jums vēl divas minūtes eh, galvārdam. Paldies, es tikai gribētu precizēt eh, vāciešiem, lūk, ko mans eh, bijušais dzīves biedrs man nosūtīja ziņo, sakot, lai dodos atpakaļ uz Franciju. To es arī darīju, sāku jaunu dzīvi Francijā, taču uh, Vācijas tiesa nebija kompetenta, tā pārkāpa pamatiesības. Briseles regulas, regula netika ievērota. Mans bērns dzīvoja Francijā, gāja bērnu dāzā Francijā, sākuma skolā, sāku jaunu dzīvi Francijā. Francijas tiesai bija jābūt kompetentai. Viņi pārkāpa šīs tiesības, viņi sagrāba šīs kompetences, pārkāpa tiesības, tāpēc, ka prasība tika mainīta tiesas sēdes laikā viņš tēvs lūdza uh, iespēju uh, uzraudzīt bērnu, tad bērna um, eh, intereses uh, bija arguments, taču tiesas sēdes laikā, uh, tā kā viņš nevarēja um, iegūt cerēto, viņš mainīja prasību. Tika veikti tātad vairāki pārkāpumi. Pat Vācija ir teikt, ka ārkārtas situācijā nedrīkst lemt šādas lietas, un tur nebija runas par ārkārtas situāciju, jo nebija apdraudējumi bērnam. Tātad šeit runa par vairākiem nopietniem pārkāpumiem, kurus veica Vācijas tiesu iestāde. Ja man, mans līgumraksts tiks slēgts, tad Vācija varēs turpināt pārkāpt uh, šīs uh, tiesības, jo šis bija uh, uh, vienkārši skandalos gadījums, jo es nebiju precējusies, man bija ekskluzīvas uh, tiesības uh, uz bērna uzraudzību uh, un audzināšanu, un uh, ja mans līgumraksts tiks, līgumraksts tiks slēgts, tad Vācija varēs turpināt uh, šādi rīkoties un laust cilvēku dzīves. Uh, es vēlētos tikai precizēt to, ka dzīvoju pierobežā, un uh, Vācijas, Francijas pierobežā ir daudz vāciešu, kas dzīvo tieši Francijas pusē. Ja vācieši uh, paņem savus bērnus un dodas uh, otrpus robežai uz Vāciju, tad eh, Jugendam saka, nu, par vēlu, tagad bērni ir Vācijā, un tagad Vācijas tiesa ir kompetenta. Kas nozīmē to, ka vai mēs būtu Francijā vai Vācijā, jebkurā gadījumā bērns eh, nokļūst Vācijā, atgriežas Vācijas nacionālajā teritorijā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Es domāju, ka mums ir jāpabeidz, jāslēdz. Es esmu dzirdējis, ka ir kolēģi, kas vēlas to saglabāt atvērto. Es nevienu citu nedzirdēju, kas vēlētos to slēgt. Nu labi, tad um, paturam atklāt un tad nosūtam, es piedāvāju Eiro, Eiropas Inta uh, grupai par bērntiesībām, lai būtu drusku paplaš, plašāks skatījums. Jūs esat visi plaši izteikšies, bet konkrēti iz, E, piedāvājums nesat izteikuši, Marijas kungs. Piekrītu, ka lieta būtu jāatstāja atvērta. Un arī jānodod bērnu tiesību grupai. Pirmkārt, piedāvāja nosūtīt vēstuli Jugendamtam, protesta vēstuli par administratīvo praksi un par diskrimināciju Vācijas pilsoņu labā un lūksim komisiju sniegt informāciju par tiesu strīdiem, kur ir vācieši un nevācieši, eh, cik reizēs šādas eh, lietās eh, um, tika spriests Vācijas pilsoņiem pa labu un kāda administratīvā prakse ir jāievēro jugendamtam. Iespējams, ka te būtu arī iesniedzama prasība Eiropas Savienības tiesai par diskriminējošu praksi, bet tad prasība būtu jāiesniedz komisijai pēc informācijas apkopošanas, un mums vajadzētu no viņiem saņemt regulāru uh, eh, aktuālu informāciju par to. Ja tikai darīsim tā, kā jūs ieteicāt, tad nekur netiksim. Jugendamts un Vācijas tiesa turpinās diskriminēt, mums ir bijuši daudzi gadījumi ar grieķu pilsoņiem un citu valstu pilsoņiem, kas ir cietuši no Jugendamta Virģīnija. Nākamā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es nācu klajā jau ar uh, vairākiem priekšlikumiem. Ne tikai saglabāt atvērtu lūgumrakstu, bet arī uzskatu, ka vajadzētu rīkoties šādi. Pilnībā piekrītu Marijas teiktajam un uh, paplašināt komisijas analītisko uh, pieeju, kas uh, šobrīd ir pilnīgi nepieņemama, pilnīgi nepierinoša. Es lūdzu komisiju pievērsties šim jautājumam, balsoties ne tikai uz uh, šo informāciju, bet uz plašākiem faktiem, jo ir šeit apsūdzības diskriminējošā darbībā. Tas ir ļoti Eh, eh, tas ir ļoti negatīvi un tas ir jārisina. Tātad ir jālem par to, kas ir vai nav diskriminējuši praksi. Ja ir šeit šāda praksa, tad mēs nedrīkstam pie tā apstāties. Ir jāturpina šī procedūra. Pirmkārt, taču ir jāizvērtē jūgendam darbība, vai tā ir vai nav diskriminējoša. Un pēc tam jau var rīkoties tālāk. Uh, Un šeit jautājums ir par to, vai ir bijusi uh, līdztiesīga tiesas sēdi, ja mēs skatāmies, kā notika tiesvedība, ātri sasteigti, uh, negaidīti pavērsieni tiesas sēdes laikā. Uh, tas nav normāli. Tātad jautājums ir par to, vai šeit tiek, tiek ievērotas pamatiesību hartas normas. Es aicinu komisiju rīkoties šādi un aicinu arī mūsu komiteju vērsties jaunajā Vācijas valdībā par šo jautājumu ar šo lūgumu rakstu. Paldies! Eleonora. Eleonora. Like to... Es vēlētos tikai piebilst, ka savā intervencē es atsaucos uz vēstuli uz Vāci, Vācijas federālam ministram. Tāds bija mans priekšlikums. Es arī atbalstu S un D un EKR priekšlikumus. Paldies! Labi, darīsim tā. Esam ļoti rūpīgi uzklausījuši komisiju, kas ir skaidri paudusi, ka nav nekādu uh, eh, es tiesību pārkāpumu. Tas ir ļoti sarežģīti šajā gadījumā atgriezties un lūk komisija atkal uh, eh, iz, apskatīt, vai ir es uh, tiesību pārkāpumi, kad viņi skaidri pauduši, ka nav ko varam darīt šobrīd. Varam paturēt lūgumrakstā aptvērtu, nosūtītu eh, vēstuli Jugendamtam par eh, administratīvo praksi, eh, to varam darīt, kā Marijas kungs ieteica, un, protams, varam nosūtīt Francijas varas iestādēm vēstuli, lūgt viņus sniegt visu iespējamo atbalstu Francijas pilsonei, kas ir cietuši šādā veidā, un varam arī nosūtīt Vācijas varas iestādēm vēstuli ar lūgumu paskatīties, kā strādā Jugendamts. To varam darīt. Tatjana, ko vēl jūs vēlētos? Turpināšu Roziekundzes priešlikumu vienkārši sniegt mums informāciju, arī Mārijas kungs piedāvāja to par eh, pārobežu strīdu analīzi. Kam mums jāsniedz šī informācija, nesaprotu. pētījumam jābūt mm, principā, bet, nu, mēs šādu pētījumu tagad nevaram laikam lūgt, man šķiet. Bet es domāju, ka Vācijas varas iestādes ministrs, viņam ir statistika par spriedumiem, par spriedām, eh, tiesas spriedumiem, eh, kur ir pārobežu eh, tiesas strīdi par apgādību. Martāna kungs teica, ka tas esot simtprocentīgi par labu vāciešiem, nu tās ir viņa sajūtas, bet mums vajag statistiku. Viņi nekad nesniegs mums šādu statistikas daktus, bet varam nosūtīt viņiem vēstuli, kā Rozie kundze ir sacījusi, ka mēs vēlamies, lai viņi šādu proc, uh, e, jugendāmta praksi uh, aplūkotu šajā sakarībā Virģīnī. Nu, tomēr te Runa ir par daudziem gadījumiem, kas uh, vedina domāt uh, to, ka runa ir par diskriminējušu praksi. Es aicinu Eiropas komisiju saprast, ka uh, viņas prerogatīvās varētu būt iespēja balstīties šiem gadījumiem un pēc tam tālāk izpētīt par to, vai ir vai nav šī diskriminējuša praksa. Mēs nevaram vienkārši teikt, uh, izlasīju Briseles divi. Uh, regulu un viss ir kārtībā. Nē, šeit jau no pirmā acu uzmetiena ir redzams, ka kaut kas nav kārtībā. Ja komisija sīkāk pievērstu šim jautājumam, tā varētu konstatēt to, vai ir vai nav šī diskriminācija. Manuprāt, ir pilnīgi normāli to lūgt. Lūdzam Eiropas komisijai, balstoties uz pārobežu gadījumiem, te nav runa tikai par Vācijas uh, Eh, situāciju Vācijas eh, jurisdikciju šeit runa ir par to, ka pārobežu gadījumos eh, tiek diskriminēti nevācu vecāki. Ja mēs redzam to, cik daudz gadījumu ir problemātiski, tad es domāju, pilnīgi pamatot to lūgt. Here, Komisija vēlas izteikties lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Es gribēju tikai precizēt, runājot par statistiku, ka pašreizējā Briseles divā regula neparedz nekādu prasību uh, sastādīt statistiku par pārobežu uh, lietām, uh, bet eh, pašreizējā pārskatīšanas priekšlikumā ir 79. pāntā šāds priekšlikums, kur komisija piedāvā vai patiesībā eh, liek priekšā, eh, ka dalību valstīm būtu jāvāc informācija par lēmumu skaitu un Brisels divā regulas piemērošanu, un tas noteikti palīdzētu Mm, gūt skaidrību par šo jautājumu, iegūt datus par to, bet pat labā nav daudz šādu datu, un dažreiz ir grūti tas, jo tiesas pieņem šos spriedumus, un mm, nav obligāti pieejama šāda dati, nemaz neeksistē obligāti par to, vai kāda būs ir nevācu Virģīnija. Skrivonfu kontrol cette analyse, il n'y a pas besoin d'une base juridique. Es vēlos teikt, ka nav nepieciešama uh, šāda bāze, lai komisija varētu uh, sākt izpēt par to, vai valsts ievēro normas. Uh, ja trūkst statistikas, nu tad es teikšu tā, ka ņemot vērā visus tos daudzos gadījumus, kurus esam skatījuši lieguma rakstu komitejā, mēs varētu sastādīt ļoti biezu dosjē, kurā skat, statistiski būtu ļoti daudz šādu gadījumu. Nav nepieciešams tiesiskais pamats uh, tiesību aktos, lai varētu sākt to darīt. Eleonora, es gribētu nākt klajā ar uh, citu priekšlikumu. Uzskatu, ka ņemot vērā tēmas uh, jutīgumu, varētu būt liederīgi arī plānupā nākt klajā ar uh, mutisku jautājumu Eiropas komisijai un tam sekojušu rezolūciju. Uzskatu, ka tādā veidā parlaments varētu pievērst šim jautājumam uzmanību, un pat ja komisijai nav uh, tiesiskā pamata, tad mēs kā politiskais spēks varam ieņemt nostāju par šo ļoti delikāto jautājumu. Man jāatgādina, ka saskaņā ar komit šīs komitejas uh, noteikumiem mēs šeit nepieņemam lēmumu vai jautājumu skatīt plenārsēdē vai uh, Eh, kā, bet šī ir koordinātora kompetences eh, lieta. Eh, jums taisnība, jūs varat koordinatoriem to ierosināt, bet to, par to nav jādiskutē tādā komitejas sanāksmē kā šajā. Marija Sakungs. Es piedāvāju pieturēties pie mūsu lūguma raksta. Esam uzklausījuši visus priešlikumus, bet atkārtošu, ko teicu sākumā. Mums vēlreiz jālūdz Jāicina komisija uh, uh, pārbaudīt, vai eh, šeit ir diskriminējoša prakse. Līgumā ir uh, aizliegums par, uz, par diskriminēt uz uh, pilsonības uh, pamata, tas ir līgums, un šeit tātad ir skaidrs Eiropas Savienības līguma pārkāpums. Uh, jo eh, diskriminācija uz pilsonības pamata skaidri un gaiši ir aizliegta. Viņiem tad ir eh, pienākums šeit nākt un skaidrot savu praksi mūsu komitejā. Un jābūt sankcijām pret Vāciju, jo viena no tās eh, tiesību sargājošiem iestādēm pārkāpi šo diskriminācijas aizliegumu. Mums ir pilnvar, mums ir pierādījums, nav pat jābalstās uz Brisele 2 bet uz līgumiem mēs zinām, ko jūs varat darīt. Es gribu redzēt vienu vienīgu gadījumu, kur nevācu e, pilsonis ir e, vinējis strīdā ar Jugendamtu. To es gribu teikt. Paldies. Mums ir jābeidz. Es nedomāju, ka tas ir pareizi tik daudz laika šobrīd terēt šim jautājumam daram tā. Atstājam jautājumu atvērt lūgumu rakstu, nosūtam vēstuli Ļugendam, tad nosūtam vēstuli komisijai, e, lūgt to apskatīt tas jau ir stipri eh, vairāk nekā parasti komiteja dara. Mums tas ir diezgan precīzi jāformulē tādai pamatojoties uz lietas apstākļiem, lū, aicinām komisiju Eh, paskatīt, ieskatīt no jauna. Vai man jāsaka vēlreiz, ka šis nav personīgs jautājums, tie ir komitejas sanāksme, un mēs šeit mētājamies ar vārdiem un runājam par bērniem, kas nav klāt zālē. Eh, lūdzu, eh, padomājiet par to. Varam beigt? Labi. Nākamais jautājums. Kas uh, skar atzinumu par uh, sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Un uh, atzinumu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pāraudzību. Uh, un tātad sākumā jautājums ka, par sociālas apdrošināšanas sistēmu koordinēšanu. Sņotāja Solidāta Kabezonruiza. Paldies, priekšsādātājs kundze kā jūs uh, to minējāt, komisija 2016. gadā nāca klajā ar uh, regulas projektu sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas uh, nolūkā, lai vienkāršotu šo sistēmu, lai to modernizētu un lai nostiprinātu Eiropas pilsonības un brīvas pārvietošanās jēdzienu uz uh, Eiropas Savienībām. Tātad uh, jautājums par sociālas nodrošināšanas uh, tiesību pārnesamību. Runa ir par uh, dažādiem invaliditātes pabalstiem, pensijām, uh, veselības uh, slimības uh, lapu pabalstiem un citu veidu pabalstiem. Un uh, lūgums šeit būtu pielāgot šo pieju pensiju sistēmas uh, pieejai tiesību atzīšanas ziņā. Samazinot uh, termiņu no trim mēnešiem līdz vienam mēnesim termiņiem, kas uh, piemērojami mainot valsti un lūdzot uh, pārnest uh, tiesības uh, uz jauno dzīves vietu, tātad, lai tiktu saīsnāt šis termiņš un lai nebūtu nekādu ierobežojumu mainot dzīves vietas valstīm. Runājot par tiesībām saņemt, piemēram, bezdarbnieku pabalstu. Runājot par um, invaliditātes gadījumiem, mēs uh, atsaucamies uz uh, in, cilvēku ar invaliditāti tiesību hartu taču ir nepieciešama konkrēta definīcija, pārskatot uh, ANO konvencijas uh, piemērošanu jautājumos, kas skar cilvēkus ar invaliditāti, jo, diemžēl, mums nav konkrētas definīcijas. Mēs atcaucamies uz eh, ANO definīciju, taču joprojām nav vienprātības Eiropā par šo definīciju. Kādēļ tad šādu definīciju vajadzētu? Jo cilvēku ar invaliditāti tiesību pārnesamības eh, labad ir nepieciešams harmonizēt, saskaņot šos kritērijus, kas eh, definē invaliditāti. Tādēļ mums būtu nepieciešams lai šī definīcija tiktu šādā veidā harmonizēta, saskaņota, lai cilvēks um, ar invaliditāti varētu vienlīdz uh, labi justies jebkurā Eiropas Savienības valstī, lai cilvēks eh, no Spānijas, piemēram, varētu droši pārcelties uz citu valsti, nebaidoties eh, par to, ka eh, invaliditāte vairs netiks atzīta. Citas starpā mēs arī dzen gribētu, lai cilvēku ar invaliditāti pārstāvji tiktu uzklausīti. Runājot par veselības uh, sadaļu veselības pakalpojumi un citi jautājumi. Kopumā šajā jomā pārobežu situācija nav sevišķi spoža. Ir ļoti daudz atšķirību katrā dalībvalstī, daudz šķēršļu, ar kuriem cilvēks saskars, kad vēlas izmantot tekstā atrunātās tiesības Tad, kā jau teicu, situācija katrā dalībvalstī ir atšķirīga. Ir dalībvalstis, eh, kas pieprasa cilvēkiem konkrētus dokumentus, pierādījumus, kas eh, krietni sarežģīja situāciju, un mēs tad lūdzam likvidēt šos šķēršļus, lūdzam harmonizēt, saskaņot nosacījumus, kas ir jāizpilda, lai varētu izmantot šīs tiesības. Tāpat lūdzam arī kritēriju saskaņošanu jomā, kas skara Eiropas veselības karti. Šobrīd iespēja iegūt šo karti nav vienāda visiem cilvēkiem visās dalībvalstīs. Lūdzam tātad šo Eh, aspektus saskaņot. Paldies! Došu vārdu diviem kolēģiem, Ānu referentiem, Marijas, eh, vai vēlaties ko teikt? Pīters eh, pirmais pieteicās runāt, es varēšu runāt uh, vēlāk. Jā, viņš tik tiešām pieteicās pirmais, bet es gribēju vispirms dot vārdu ēnu referentiem. Vai jums kā ēnu referentam ir kas sakāms? Jā. Es um, gribētu teikt, ka šis um, dokuments uh, ir ārkārtīgi interesants. Un ir dažādi jautājumi, kas eh, šeit eh, parādās un kam ir jāpievērš uzmanība, domājot par eh, cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību. Eiropas cilvēku ar invaliditāti harta, protams, varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, taču katrā ziņā ir jārisina gadījumi, kas eh, skar, piemēram, situācijas, eh, kad eh, cilvēku pabalsti tiek samazināti, bet situācija pasliktinās. Jautājums, kas skar pensijas, teorētiski Eiropas Savienība nav kompetenta izteikties par pensijām. Mēs varam tikai koordinēt šo situāciju, taču mēs varam konstatēt, ka trijotnieba trojka Grieķijā ietekmē arī šos jautājumus. Pensijas ir samazinātas par aptuveni 60%, bet, kad uzklausām komisiju, tā saka, ka Eiropas Savienība nav kompetenta šajos jautājumos. Taču Grieķijā situācija liecina par ko citu. mēs esam nonākuši šantāžas situācijā, kurā mums tiek pieprasīts vainu mainiet pensiju sistēmu vai arī nepiekļūsit nākamajam aizdevuma līmenim. Šis eh, aspekts ir jāņem vērā. Tālāk runājot par eh, pensionāru tiesību pārnesamību no vienas valsts uz citu. Tas ir ļoti svarīgi, jo ja ir kādas tiesības, kas ir iegūtas konkrētajā valstī, tās ir jāvar pārnest uz citu Eiropas Savienības valsti. Runājot par bezdarbnieku pabalstiem, mēs apgalvojam, ka vēlamies Eiropas Savienības bezdarbnieku pabalstu, lai vienādotu šo situāciju, lai cilvēks, kas ir reģistrējies kā bezdarbnieks kādā konkrētā dalībvalstī, varētu saglabāt šo statusu arī citā valstī. Jāptur prātā, ka simt tūkstoši e, grieķu jauniešu, kas devās e, darba meklējumos uz citām Eiropas Savienības valstīm, e, saskārās ar šādām situācijām un ir jāvar pārcelt šīs tiesības saņemt bezdarbnieku pabalstu arī uz citām valstīm. Grieķijā tikai 15% bezdarbnieku vispār var saņemt bezdarbnieku pabalstu. Līdz ar to es domāju, ka šis eh, atzinums iet pareizajā virzienā. Mums ir vairāk priekšlikumi, un šie tad būtu mani provizoriskie komentāri par šo dokumentu. Nākamais runātājs. Jā, es runāšu mūsu ēnu referentu Valesas vārdā. Viņš, diemžēl, nevar būt klāt, un viņš pateicas eh, referentei par viņas rūpīgo darbu. Uh, Ja šeit eh, tiek jautāts, vai te kaut kas ir jāregulē, tad jā, šī te sarežģītā sistēma ar Eiropas noteikumiem sociālās drošības eh, koordinācijai, eh, tur jāņem vērā visādas nacionālās īpatnības, un pie šiem izaicinājumiem piedara arī šie te atšķirīgie un nepietiekamie piemērošanas varianti. Tātad trūkst izpratnes, trūkst zināšanu par priekšrakstiem un ir arī nedrošība attiecībā uz uh, pierobežā strādājošo situāciju un viņu plusiem un mīnusiem. Vēl viens izaicinājums ir pēdējais Eiropas Savienības tiesas spriedums, kurā vairāk svarīgi noteikumi attiecībā uz um, maksājumu veikšanu dalību valstīs uh, pilsoņiem. Uh, Šeit tiek uzsvērts, ka sociālās tiesības eh, ir svarīgas, eh, ir jāaizsargā šīs tiesības arī mobiliem cilvēkiem, un šeit ir galvenokārt runa par pieeju sociālajiem maksājumiem, ko ņem nestrādājošie Eiropas eh, Savienības iedzīvotāji, arī dažādi pabalstu maksājumi, bērnu apkopas pabalstu un arī vecāku cilvēku aprūpas pabalstu un tā tālāk. Uh, un eh, šeit ir runa arī par uh, audzināšanas pabalstiem, un šeit ir runa par uh, to, ka ir daudz problēmu, tāpēc ir jārīkojas, jāregulē. Arī Eiropas parlaments ir saņēmis vairākus lūgumu rakstus par sociālo um, atbalstu sistēmu regulējumu, piemēram, bezdarba pabalsti, um, audzināšanas pabalsti, slimības un invaliditātes pabalsti. Un Valēsas kungs grib uzsvērt, ka šis dosē ļoti svarīgs, un viņš ar prieku gaida uh, lielisko sadarbību ar uh, referenti un visiem ēnu referentiem, un dos arī savu ieguldījumu šajā uh, jautājumā, šajā, šajā jautājuma risināšanā. Paldies! Lies, paldies! Došot nākamērķinātai lūdzu runājiet īsi, jo mēs jau kavējam. Paldies! Godātie kolēģi, es uh, uzraugu šo atzinuma projektu no goepuses. Runa tā tad ir par eh, sociālas nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un vēlos pateikties Solidadai Ruizai par šo dokumentu un par lielisko darbu, ko viņa paveikusi, jo šeit runa ir par daudziem cilvēkiem, kas saskars ar šīm problēmām, par cilvēkiem ar invaliditāti, par jauniešiem, studentiem, bezdarbniekiem. Ļoti bieži aizmirstam, eh, kad Eiropas līmenī runājam par mobilitāti, aizmirstam šos aspektus, to, ka ir jāvar pārnest eh, tiesības no vienas valsts uz citu, lai atvieglotu pārvietošanos. Es personiski devos prom no Bulgārijas, lai strādātu Grieķijā. Pēc tam um, guvu smagu invaliditāti un aizbraucu uz Franciju. Jūs uh, Droši vien visi zināt, ka jauniešiem ir uh, daudz grūtību šo tiesību pārnesē, ņemot vērā to, ka viņi ir ļoti mobili un pārvietojas regulāri no vienas valsts uz citu, mēģinot atrast darbu. Tātad uh, šeit runa ir par diezgan plašu mērogu mobilitāti, kas skar ne tikai Austrum Eiropas valstis. Eh, ir, runājot tieši par Grieķiju, ir aptuveni 700 tūkstoši ekspatriētu cilvēku. Eh, tikai eh, kopš 2010. gada. Un vēl tikai pirms dažiem gadiem 40 tūkstoši cilvēku pārvietojās, devās uz Vāciju, apvienoto karalisti, Franciju galvenokārt uz šīm valstīm. Es eh, līdz ar to aicinātu pieņemt eh, grozījumus eh, no 1 līdz 7. runa ir par Eiropas cilvēku ar invaliditāti tiesību hartu un tāpat par sociālās nodrošināšanas jautājumiem hartas kontekstā un šāda sociāla nodrošināšanas tiesību hartas, šādas hartas nav šobrīd bet eh, tas skar ļoti daudz cilvēkus, arī cilvēkus, eh, kas eh, meklē darbu. Bet ne tikai darba meklētājiem ir jābūt tiesībām, bet visiem cilvēkiem, lai arī kur viņi atrastos. Pirmais un otrais grozījums mums arī ir pieņemami. Šajos grozījumos kritēriji par invaliditāti tiek minēti. Mēs gribētu uzstāt uz to, lai uh, piemaksas attiecībā uz ilgtermiņa aprūpi būtu nevis atsevišķā sadaļā minēti, bet sadaļā par uh, veselības apdrošināšanu. Tātad par to mēs iesniegsim savus griezījumus, grozījumus, un es gribēju tikai pateikt, ka pēdējos gados Grieķija ir izdarījusi kaut ko ļoti būtisku. Tagad eh, tā tad ir jauni noteikumi pieņemti par cilvēkiem ar invaliditāti. Jā, un Grieķijā arī tiek plānots. Uh, Neliels pārtraukums. Kuņevs kundze tiek pārtraukta. Jā, tātad, kā jau es teicu, tātad uh, ir ļoti svarīgs šis uzdevums. Uh, Jā, paldies, taču tiešām vairs nav laika. Komisijas pārstāv ir. Ždanukas kundze, arī jūs vēlaties runāt, lūdzu. Jā, es tikai. Nav mikrofona, diemžēl, vairs. Jā. Perfect. Now let's. Lieliski. Dosim vārdu komisijai. Paldies, priekšādātāji. Sveicināti. Vēlētos uh, pateikties uh, referentē par līdz šim paveikto šajā ļoti svarīgajā dosijā. Uh, Šis eh, priekšlikums eh, ir iekļauts eh, mūsu iestāžu vienotajā deklarācijā par leģislatīvajām likumdošanas prioritātēm, līdz ar to tas mums ir ļoti svarīgs. Vaicājot Eiropas iedzīvotājiem par to, kas tad ir vissvarīgākās Eiropas tiesības viņiem, klasiskā atbilde ir brīvas pārvietošanās iespējas Eiropas Savienībām. Brīva pārvietošanās nebūtu iespējama bez koordinētām sociālās nodrošināšanas sistēmas normām. Uh, tās ietekmē pilsoņu sociālās nodrošināšanas tiesības, pārvietojoties no vienas ēst dalību valsts uz citu. Šie notiekumi nav jauni, tie pastāv jau kopš 59. gada un tie regulāri atjaunot, ņemot vērā sociālās nodrošināšanas sistēmas uh, jaunāko attīstību un reālo situāciju. Uh, Eh, Eiropas Savienības kompetence nav harmonizēt nacionālās sistēmas, taču tā var koordinēt un eh, veidot eh, tiltus pāri, pāri robežām. Priekšlikums no komisijas nāca klajā 2016. gadā, un šodien skatītais priekšlikums atspoguļo komisijas politisko apņemšanos atvieglot darba spēka pārvietošanos, modernizē pašreizējos noteikumus, lai nodrošinātu to, ka uh, šie noteikumi ir skaidri un viegli piemērojami. No vienas puses tas atvieglo brīvu pārvietošanos un aizsargā iedzīvotāju tiesības, un no otras puses tas dod iespēju valstu iestādēm apkarot krāpniecības gadījumu riskus, kā arī izveidot ciešāku sasaisti starp vietu, kur tiek veiktas iemaksas, un vietu, kur tiek lūgtas uh, šīs um, izmaksas, uh, proti pabalsti. Šeit runa ir par piecām galvenajām jomām - nodarbība, ilgtermiņa uh, aprūpes uh, guvumi, piekļuve šiem labumiem ekonomiski nektīvajiem cilvēkiem, ģimenes pabalsti un citi. Mēs esam noskaņoti progresēt iespējami ātrāk šajā svarīgajā dosjē, Līdz ar to paldies uh, jūsu komitejai par vērtīgo ieguldījumu un nepacietību gaidīsim turpmāku sadarbību. Liels paldies! Šī mums ir prioritāte, šis ir ļoti svarīgs dosie. Paldies, uh, Solidāt, par uh, aktīvo darbu. 27. datums pulksten 3 ir termiņš uh, grozījuma iesniegšanai un 19. jūnijā būs balsošana. Uh, Un tagad ļoti, ļoti ātri pievēršamies nākamajam darbkārtības punktam, jo pēc sešām minūtēm jābeidz sanāksme. Esmu referente atzinumam par ēst tiesību aktu piemērošanas pāraudzību eh, runāt par 2016. gadu. Man ir jāiepazīstina jūs ar šo atzinumu projektu. Šī tēma ļoti svarīga komiteja un cerēsim, ka arī galvenā atbildīgā komiteja, proti jūri komiteja, arī ieguldījis eh, darbu šajā jautājumā. Nepietiekama piemērošana ēst eh, tiesībām ir viens no iemesliem, kādēļ vispār pilsoņi vēršas pie mums eh, šajā komitejā. No vienas puses tā tad ir dalībvalsts, no otras puses ir komisija šajā varu sadalījumā, līdz ar to šīm abām pusēm ir dalīta atbildība ES tiesību aktu piemērošanā. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidri jāuzsver, jo no, tām, no tiem lūgumrakstiem, ko mēs saņemam komitejā, mēs skaidri varam konstatēt, ka joprojām ir novēlota, nepietiekama, nepilnīga vai pat uh, kļūdaina ES tiesību aktu piemērošana. Līdz ar to uzskatām, ka komisijai ir nopietni jāuztver sava tiesību aktu uh, uzrauga loma un ir jālabo šī situācija. Tā kā šis ir atzinums, tad ceru, ka varēsim saglabāt tekstu īsu, precīzu, koncentrēties uz to, kas cieši skar tieši lūgumrakstus. Ar nepacietību gaidīšu jūsu ieguldījumu, lai uzlabotu tekstu. Man izdevās to visu pateikt divās minūtēs un došu vārdu Maļinama kungam. Paldies! Eh, vēlētos eh, uzteikt jūs par lielisko projektu uh, un uh, vēlos uh, paust solidaritāti par to, ka šodien tik tiešām bija ļoti smaga sanāksme, nav grūti saglabāt mieru un nezaudēt pacietību, skatot šāds jautājums, taču, jā, tātad runājot par šo konkrēto dosie, man ir trīs grozījumi. Es domāju, ka mums uh, visiem vienmēr vajadzētu uzsvērt eh, lūgumrakstu komitejas eh, pamatlomu, svarīgo lomu, kā arī uzsvērt to, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība sevišķi eh, pilotprojektu pārkāpumos. Šeit var runāt par tiesību sarga lomu un vēl vēlos minēt konkrētu piemēru par eh, kvalitātes atšķirībām eh, to pašu marku produktiem dažādās eh, dalībvalstīs. Šāda problēma bijusi diezgan akūta vairākās dalībvalstīs, un varam redzēt, ka pateicoties lūgumrakstiem un citiem instrumentiem, komisija ātri reaģē, izstrādā jaunu metodiku. Nu, nezinu, vai būtu tas iespējams, bet es domāju, ka būtu labi izmantot tos kā pozitīvs piemērs tam, ka mēs varam arī gūt ātrus, labus rezultātus. Lielas paldies! Paldies arī, ka bijāt tik precīzi. Tagad vārds ir Pravisas kundzei. Jā, paldies priekšsādātājs kundze. Es gribētu sirsnīgi jums pateikties par šo ļoti labo ziņojumu projektu. Lielākā daļa punktu šajā atzinumā mums ir pilnīgi pieņemama, tos var atbalstīt, pilnīgi noteikti eh, tiesības iesniegt lūgumrakstus pilsoņiem ir pozitīvs sasniegums Eiropas Savienībā. Šīs tiesības labāk iekļauj pilsoņus eh, Savienības procesos, norāda uz trūkumiem Eiropas Savienības īst, eh, likumdošanas īstenošanā. Uh, Nu, tomēr eh, caurskatāmība ir uzlabota, kaut arī tā ir, eh, tomēr vēl eh, zināms lietas nav pietiekami pieminētas. Es piekrītu jums, ka ir eh, konkrēti dati jāsniedz par lūgumrakstiem ar konkrētām sākām, jo īpaši attiecībā uz eh, tā, tiem lūgumrakstiem, kas ir izraisījuši lūg, um, pārkāpuma procedūru vai citas procedūras. Un eh, šeit arī jānorāda tās jomas, kur ir visvairāk lūgumrakstu. Konkrēti attiecībā uz 2016. gadu šeit ir runa par iekšējo tirgu, tieslietām un vidi. Uh, Es arī uz šīm uh, jomām koncentrēšos, iesniedzot grozījumus. Es um, atbalstu to, ka tiek apsvērts uh, veidot uh, vienotu terorismu un migrācijas politiku, tas uh, uh uzlabotu tiesību īstenošanu šajās jomās. Diemžēl joprojām nav pietiekama solidaritāte šajos jautājumos, un tāpēc uh, ir jārunā par šo uh, jautājumu uh, tik ilgi, kamēr visas dalībvalsts pild savas saistības. Es gaidu sadarbību pie šī atzinuma ar jums uh, un arī ar citiem ēnu referentiem. Un uh, tas būs svarīgs ieguldījums pārbaudot Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanu un tādējādi varam uh, uzlabot uh, arī komisijā likumdošanas labāku uh, ieviešanu. Un liels paldies jums, saka priekšsēdētāji. Marijas kungs. Uh, Un eh, paraudzīsimies, vai viņam tas izdosies 30 sekundēs. Paldies, priekšsādātājs kundze, par šo atzinumu. Tas ir ļoti interesants, un mēs iesūtīsim savus komentārus un grozījumus. Visinteresantākais punkts, manuprāt, ir šo te eh, likumdošanas projektu pārskatīšana, jeb kontrolēšana Dalībvalstīm ir jāizrāda solidaritāte bēgļu jautājumā. Grieķija un Itālija šobrīd vairs nespēja uzņemt nevienu bēgli un nevienu legālo migrantu. Un mēs uh, vēlamies uh, Eiropas komisiju, lai Eiropas komisija norādītu uz tām valstīm ar pirkstu, um, kuras tad nepilda šīs saistības. Jā, paldies, ka jūs to pieminējāt. Tagad vārds komisijai. Šločis kungs, lūdzu. I'm sorry, Mr. Atvainojiet. Es, Soltis kungs, es eh, atvainojos sajauc uzvārdus. Eh, tie ir līdzīgi. Paldies, labrīt. Pāris sekundes. Eh. Vispirms vēlos pateikties. Uh, referentē par šī projekta sagatavošanu. Otrakārt, piekrītu, ka pienācīga tiesību aktu piemērošana ir būtiska visiem Eiropas uh, iedzīvotājiem. Un treškārt, uh, ļoti pozitīvi vērtēju iespēju es iedzīvotājiem sūtiet lūgumrakstus uz šo komiteju. Taču ņemot vērā eh, to, ka dažkārt jābūt arī kritiskiem eh, pret eh, piemērošanu, tad sūtīsim arī mēs grozījumus, kas, mūsuprāt, varētu uzlabot šo tekstu. Liels paldies! Nepēcietību gaidīšu jūsu sūtītos grozījumus, lai uzlabotu vēl vairāk šo tekstu, padarītu to interesantāku un, cerams, arī uh, nopietnāk uztveramu juridisko lietu komitejā. Un tagad vārds Sloķis kungam. Paldies! Arī mēs vēlamies paust atzinību jums par šo lielisko projektu. Ieteikumi ir ļoti apsveicami jūs un atbalstām tos. Šīs uzlabojumās jomas ir ļoti atbilstoši izvēlētas, nepieciešama lielāka caurskatāmība. Mēs varam redzēt piemērus uh, kad lūgumraksti tik tiešām ir mainījuši situāciju. Skaita ziņā nesam precīzi, taču mums ir nepieciešami atbilstoši IT rīki, lai varētu to darīt. Daudzos gadījumos cilvēki iesūta lūgumrakstus un sūdzības vienlaikus, un tas nedaudz uh, jauc skaitu. Es arī gribētu izcelt uh, jūsu sevišķās bažas par uh, jauno komisijas stratēģiju par iespēju nodot uh, lūgumrakstu iesniedzējus un sūdzību iesniedzējus uh, citos uh, mehānismos, uh, kad runa ir par ierobežotu tvērumu. Mēs gribētu iedrošināt jūs par to, ka mēs uh, to nedarīsim gadījumos, ja nav alternatīva mehānisma, kas būtu pieejams. Mēs uh, neatstāsim novārtā ne lūgumrakstu, ne sūdzību iesniedzējus. Uh, bet eh, meklēsim alternatīvus, eh, efektīvākus vietējos mehānismus, ja tādi ir. Eh, ja ir iespēja uzsākt pārkāpumu procedūru, ja nav apmierinātas visas puses, tad uh, ir jādomā tad par to, lai būtu maksimāli korekti piemērot šie tiesību akti un jāizvairās no šīm problēmām. Un tas arī būtu uh, Viss eh, ņemot vērā to, ka man nav daudz laika. Labi, visi jau esam izsaukuši, vēlamies doties pusdienās. Lielas paldies! Lielas paldies arī par aizvien labāko sadarbību starp iestādēm. Lielas paldies jums visiem un lai jums jauka diena!